vardarbību pret sievietēm un garantēt dzimumu līdztiesību. Līdz ar to tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, tās ir vienas minūtes runas, saskaņā ar reglamentu 150. pantu, un pirmā ir Basēs Kukundze. declaraia făcută de către preedintele statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare antirachetă este o dovadă de. Uh, baldies! Uh, gribu runāt par uh, pretraķešu vairogu. Šis ir jaun, jautājums, kas ļoti satrauc manu valsti. Un šādi pasākumi ir veikti daudzās valstīs. Rumānijā ir paredzēts trīs vietas, katrā izvietojot astoņas raķetes. Uh, Eh, par kalendāru ir eh, panākt vienošanās par, ar, ar ASV, un 2015. gads ir paredzēts kā sākuma gads eh, šī pretraķešu vairoga darbībai. Es domāju, ka šim jautājumam noteikti ir jābūt Eiropas parlamenta darba kārtībā. Mums ir jābūt informētiem par šāda balistiskā projekta iespējamo negatīvo ietekmi. Šī jaunā sistēma nav paredzēta, lai to vērstu pret Krieviju, bet tā ir paredzēta pret citiem graudie, draudiem. Un Maskavas definētā pozīcija pozīcija arī tik ņemta vērā, izstrādājot Amerikas eh, šo jauno eh, struktūru. Notiek divpusējas sarunas, lai varētu noslēgt eh, vienošanos, un attiecīgi Rumānijas parlaments arī ratificēs šo līgumu. Tālāk došu vārdu Gorgijas papastāmkus. Paldies! Es vēlētos norādīt, ka ekonomiskās situācijas dalību valstīs eh, nav īpaši stabils. Un tas, protams, attiecas īpaši uz Grieķiju, bet mums vajadzētu atbalstīt šo vienoto valūtu, aizsargāt to pret jebkādu veidu spekulācijām. Un redzējām, ka šādas spekulācijas tika vērstas pret eiro. Uh, un tā visa rezultātā radās būtiska ekonomiskā krīze Grieķijā. Tas, protams, ir saistīts arī ar ekonomisko situāciju citās dalību valstīs, un tā visa rezultātā saprotam, cik ļoti nepieciešama ir spēcīga un vienota eh, ekonomiskās pārvaldības politika Eiropā. Ideja tika izvirzīta jau gada sākumā, un tā bija izveidot kopēju fondu. Rēna kungs, manuprāt, šobrīd strādā šai virzienā. Uh, Un mēs patiešām gaidam pilnvērtīgu plānu no komisijas šajā jautājumā. Paldies priekšsādātāji. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk um, vārdu dosim Kārlosam Iturgais Angulo kungam. Paldies. Spānijas tiesnesis ir apstiprinājis to, ko mēs jau vienmēr esam zinājuši, respektīvi, ka Čāves kunga valdība sadarbojas ar ETA un ar basku teroristiem. Tas nozīmē, ka viņi, ir līdzdarb, viņi līdzdarbojas teroristu organizācijās, viņi palīdz šiem teroristam nodrošinot zināmā mērā arī varas iestāžu atbalstu eh, no Venecēlas puses. Tie tiešām ir noziedznieki, kas darbojas etā, un kā eiropietis, kā basks, es vēlētos vēlreiz nosodīt šāda veida rīcību no Čāvēs puses un aicinu Eiropas varas iestādes darīt visu iespējamo, lai nosodītu Čāvēs kungu un lai īstenot sankcijas pret šiem teroristiem. Gribu atgādināt arī prezidentūrai, Eiropas Savienības prezidentūrai un Zapatērā kunga valdībai, ka nav iespējams eh, panākt nekādas draudzīgas sarunas ar Čaves kungu. To nedrīkst darīt. Spānijas valdība, mēs redzējām pēdējā laikā, sevi pazemoja, gandrīz liecot galvu Čaves kungu priekšā. Tādā veidā tā tikai stiprina teroristus un tā apdraud Spānijas tais, eh, tiesiskumu sistēmu. Eh, pani Vasili. Tālāk došu vārdu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 Pirmo gadu pieredze uh, parāda tomēr, ka ir zināmi trūkumi kohēzijas fondu darbībā. Uh, trūkst uh, ātruma un uh, turpinājumības šo fondu izmantošanā. Nepietiek caurskatāmības. Uh, ir, uh, nepieciešama skaidrāka šī fonda darbība dabas katastrofu gadījumos. Gribu atgādināt, ka Rumānija atbalstīja uh, Eiropas Savienība, lai uh, palīdzētu no plūdos uh, cietušiem reģioniem, bet palīdzība pienāca pārāk vēlu, un tā tad nebija vairs šie līdzekļi maksimāli efektīvi. Es domāju, ka uh, nepieciešams nodrošināt avans maksājumu uh, formu, tad, ja ir notikuši kādi, uh, notikusi kāda dabas katastrofa kādā valstī, un uh, Tas būtu ārkārtīgi svarīgi, lai šo zonu cilvēki, cilvēki, kas ir cietuši, varētu maksimāli izmantot šīs naudas uh, izmaksājums. Idalgo kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms kāda laika Fidels Castro uh, pabeidza būvēt šo Kubas uh, revolūciju, ko tik daudz cilvēku pasaulē atbalstīja. Un tas, ko mēs šobrīd redzam šajā Castro brāļa diktatūrā, ir tas, kā viņi sabradā iedu, ieslodzīto cilvēku tiesības un citu cilvēku tiesības savā valstī. Mēs zinām, ka politiskie ieslodzītie cieši ārkārtīgi smagos apstākļos Kubā, un tas pats ir attiecināms arī uz tiem cilvēkiem, kas ir uh, pametuši valsti. Kastro darbojas gluži kā Franko, un uh, viņš uh, pārņēma varu, viņš teica, ka viņš grib uh, glābt cilvēkus, palīdzēt tiem, kuri cīnās, kuri cieši. Un, manuprāt, tas ir mūsu pienākums. Mums, Eiropiešiem, mums ir svarīgas uh, brīvības un līdztiesiskuma tiesības. Paldies, uh, Fajona. Uh, kundzei vārds. Uh, acīm redzot, nav klāt. Galagar kungam vārds. Acīm redzot, arī nav klāt. Eh, Vatīmo kungam vārds. Prezidente. Um... Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Ir zināms, ka Eiropas Savienība un Spānijas prezidentūra pātrina darbu un eh, sarunas ar eh, zināmām centrālu un Dienvidamerikas valstīm, lai noslēgtu asociatīvos nolīgumus pirms maija samita sanāksmes. Es gribētu norādīt Es eh, vādu Eirolat asambleju šeit parlamentā. Gribu teikt, ka ar dažām šīm eh, valstīm pastāv zināms risks, ka ja mēs vien, no vienas puses pātrinām šīs sarunas un tāpat laikā atstājam novārtā cilvēktiesības un uh, dažādas cilvēktiesību pārkāpums, piemēram, Kolumbijā, tur joprojām notiek uh, uzbrukumi uh, arotbiedrību uh, darbiniekiem, tāpat arī Hondurasā. Uh, valda valdība, kura nākus pie varas eh, pēc militāra apvērsuma, kas notika pagājušā gadā un Gvatemalā, arī pastāv līdzīgas problēmas cilvēktiesību jomā. Ir eh, par maz uzmanības pievērsts šim aspektam šajos nolīgumos, un tieši tāpēc eh, prezidentūrai un padomē vajadzētu darboties ar uzmanību. Runātājs tiek pārtaust tālāk Diana Volis. Paldies, tā kā šodien bija šī starptautiskā sieviešu diena, es gribēju pieminēt vienu sieviešu veselības jautājumu, eh, kas joprojām netiek risināts. Es biju šeit pirms diviem, trim gadiem runāju par šo klus, par šīm klusajām ciešanām, par šo slimību, kas ir klusa, un tā ir endometrioze. Tā ir slimība, kas iznīcina dzīvības, kas sagrauj ģimenes, kas uh, rada neauglību. Un līdz ar to sievietes zaudē iespēju kļūt par mātēm. Bieži vien Tie ir tē, tās ir tēmas, par ko nevēlamies runāt, lūk, par menstruācijām, mēs noklusējam daudz, un tāpēc vēlreiz teikšu šo vārdu endometriozi Tā, tā joprojām nav nekāda zināma cēloņa, tā joprojām nav pieejama, pieejams, pieejams ārstējums, un viena no desmit sievietēm cieši no šīs slimības. Endometrioze ir šonedēļ arī šīs nedēļas galvenā tēma. Šī nedēļa tiek pasludināta par endometriozes nedēļu. Ir ļoti daudz ģimeņu, kas cieši šīs slimības rezultātā. Komisārkungs priecājos, ka esat šeit. Varbūt tieši jums vajadzētu paredzēt arī zinām finansējumu, lai palīdzētu šīs slimības upuriem un lai palīdzētu rast uh, medikamentu šīs slimības ārstēšanai. Paldies, nākamais runas. Sandrīna Naljēna. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Jūs jau minējāt uh, vētru sintie, kas uh, radīja milzīgus kaitējumus un bojā gāja 60 cilvēku. Šodien ar lielām skumjām gribu norādīt un arī ar dusmām. Jo dusmas ir tādas, ka no šīs cilvēka katastrofas varēja izvairīties, vai arī to varēja samazināt, ierobežot. Vakar Francijā uh, un šodien visā Eiropā mēs eh, redzam, ka tiek uzlabotas eh, šīs eh, zonas, kas var tikt pakļautas plūdiem. Bieži vien tās ir Natūra 2000 zonas, un šīs zonas ir jāaizstāv pret urbanizāciju. Mums ir nepieciešams būt atbildīgākiem nākotnes vārdā un ļoti stingri jāievēro kopienas normas, kas ir noteiktas putnu un habitātu direktīvā Eiropas Savienībā. Ir jānodrošina ilgtspējība un bioloģiskā dažādība šajās zonās Eiropas Savienības stratēģijai. Tas ir vienalga, runātāja tiek pārtraukta. Ivo Strejčeka kungam vārds. Vážený pane předsedo, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pagājušajā nedēļā Čehijas plašsaziņas līdzekļos bija informācija par Vācijas m, mm, transportu policiju, kas veids pārbaudes uz Čehijas un Vācijas robežas. Mēs dzirdējām, ka šoferus pārbauda daudz biežāk un daudz striktāk. Situācija ir daudz smagāka, tāpēc, ka dažiem šoferiem ir jānodot urīns, urīna analīzes tādos apstākļos, kas patiešām ir uh, pretēji cilvēku cieņai. Šeit nav runa tikai par uh, autovadītāju tiesību pārbaudīšanu vai automašīnas uh, dokumentu pārbaudīšanu. Šīs pārbaudas notiek Schengenas zonā un Es eh, nedomāju, ka čehu šoferi būtu jāuzskata par otršķirīgiem pilsoņiem. Viņi ir pilntiesīgi Eiropas Savienības pilsoņi, un tieši tāpēc eh, arī attieksmē būtu jābūt tādai pašai. Priekšsēdētāja kungs, es vēlētos, lai jūs šo informāciju nodot attiecīgajām iestādēm, lai mēs varētu atrisināt šo problēmu un lai saņemtu kompensācijas. Trianta Falīdis kungam vārds. Priekšsēdētāja. Šodien mēs runājam par iniciatīvu, kurā var iesaistīties pacienti, mediķi un daudz citi pilsoņi. Šeit ir runa par aptaukošanās problēmu. Eh, šīs iniciatīvas mērķis ir noteikti 22. māju kā uh, ikgadējo aptaukošanās dienu, tā lai mēs eh, veicinātu sabiedrības izpratni par šo problēmu. Ir jāatcerās, ka, uh, ap, problēma, ka pacienti, kas uh, cieši no šīs problēmas, ir jāuzklausa. Uh, Katru gadu mēs saskaramies ar šo izaicinājumu, un mums ir grūti nodrošināt vajadzīgos līdzekļus šai pacientu grupai. Eh, statistika par aptaukošanos norāda, ka uh, aptaukojušos personu skaits ar vienu pieaug ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. 150 miljoni drīz vien būs uh, eh, cīrīs no šīm problēmām. Tas nozīmē, ka uh, 2020. Uh, gadā tie būs 20% no visiem iedzīvotājiem un 10% no bērniem. Mums ir jācīnās šo pacientu vārdā. Vārds uh, Ildai Figueiredo. Priekšādētāji. Šodien mēs svinam simto gada dienu kopš uh, Startautiskās sieviešu dienas izveidas. Šī diena ir diena, kad mēs domājam par sieviešu tiesībām, par cīņu par sieviešu tiesībām, vai, un tā ir diena, kad mēs cīnāmies arī pret visu veidu diskrimināciju. Tieši tāpēc es vēlētos sveikt visas sievietes, bet īpaši es vēlētos pieminēt sievietes, kas ir diskriminācijas upuri, kas cieši no dažādām vardarbības formām. Es domāju, ka pašlaik ir ļoti svarīgi norādīt, ka šis jautājums vēl ar vienu ir ļoti aktuāls. Mums ir jānodrošina līdztiesība gan likumos, gan arī praksē. Ir jāatcerās, ka sievietes bieži vien pat zaudē dzīvības, sievietes bieži vien ir upuri, bieži vien tās strādā riskantās darba vietās ar ļoti zem atāgojumu. Eiropas Savienībā 75 miljoni cilvēku dzīvo nabadzībā. Tieši tāpēc šodien mums vajadzētu aicināt sievietes neatteikties no saviem sapņiem. Mums vajadzētu aicināt sievietes cīnīties pret netaisnību un diskrimināciju. Sievietēm vajadzētu atvērt sev jaunas apvāršanas, lai varētu tās veidot sev labāku nākotni. Vārds uh, Bafton kungam. Paldies priekšsēdētāji! Es tikai gribētu norādīt uz sekojošu faktu, ka mums būs referendums Velsā. Jā, ticiet vai neticiet, referendums. Mums ir nepieciešams eh, domāt par to, kā uh, Velsas asamblēja tālāk darbosies likuma pieņemšanā. Jautājums ir uh, tāds. Visas politiskās partijas Velsā, uh, Leiboristu partija, liberāla demokrāti un konservatīvi un citi visi uh, vēlas lielākas pilnvaras Velsas parlamentā. Velsā, es domāju, ka viņi attiec pret cilvēkiem kā pret muļķiem. In neatkarības jautājums iespējams būs nākamais uh, Velsas asamblējā. Uh, Mums uh, ir apdraudēta šobrīd uh, veselības aprūpas sistēma un uh, skolas. Un tāpat laikā tomēr ir atbalstītāji šīm uh, vaiprātīgajām idejām. Uh, tā tad Velsā notiks referendums, bet es ceru, ka saprātīgi cilvēki Velsā balsos pret. Paldies, uh, Mikola Šika kungam vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. Dovolte, aby som sa vyjadril. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu izteikt savu līdzjūtību un solidaritāti tiem, kas cieta dabas katastrofā Madeirā. Eh, šajā situācijā ir nepieciešami ļoti strauji pasākumi, jāsniedz atbalsts cilvēkiem, eh, kuri ir cietuši no šīs dabas katastrofas. Mums ir jāvērš uzmanība tieši uz infrastruktūru. Portugāles varas iestādes cerams pavisam drīz apkopos eh, šo zaudējumu apjomu, un tas būtu jāņem vērā arī izmantojot Eiropas Savienības budžeta eh, līdzekļus, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ir cietuši. Es gribētu aicināt kolēģus sniegt eh, atbalstu šīs palīdzības nodrošināšanai, un bez tam es gribētu izteikt arī līdzjūtību tiem, kas cieta Āfrikā milzīgā lietus radītā katastrofā. Paldies! Koliks. Uh, Kolārskas uh, Bumīnskas kundzei nākamai vārds. Mēs uh, nesen pieņēmām rezolūciju par Ukrainu šeit Eiropas parlamentā, kurā mēs apšaubījām Ukrainas bijušā prezidentam piešķirto Stefan Banderas balvu. Viņš cīnījās par šīs valsts brīvību, Attiecīgais paragrāfs mūsu rezolūcijā ir uh, pievērsts ļoti kritisku skatu Ukrainai no pasaules puses. Jāsaka, ka šī rezolūcija neapstrīdēja banderas uh, mērķi. Reāli mēs atbalstījām uh, brīvas Ukrainas skatījumu un Eiropas Savienība un arī Polija to atbalstīja. Bet rezolūcijā tika pausts nožēls, ka maza uzmanība tika pievērsta traģiskajiem apstākļiem, uh, kā kara laikā notika centieni pēc, ne, pēc neatkarības Ukrainā. Notika etniskā tīrīšana arī Vanderas vārdā. From... Un, manuprāt, uh, tas netika skaidri norādīts, ka mums ir uh, jāpauž nožēls par tiem cilvēkiem, kas nevainīgi gāja bojā šajā cīņā. Tikai tad šī rezolūcija tik tiešām būtu uh, devusi savu ieguldījumu Ukrainas neatkarībā. Attiecīgiem vārdiem vajadzēja būt iekļautiem uh, rezolūcijā. Paldies, Sogor. Uh, kungam vārds. Fogalmazódott meg az utóbbi. Szlovákiá Pašlaik tiek dzirdēts daudz kritikas par nesen pieņemtiem likumiem. Es vēlētos uh, vērst jūs uzmanību uz to, uh, ko ir paveikusi Eiropas, kom paveicis Eiropas komisijas juridiskais dienests. Šos uh, pasākumus nevar savienot ar Eiropa padomas dokumentiem un ar cilvēktiesību aizstāvības dokumentiem. Šajā atzinumā nav samērīguma, tā nav, tajā nav arī saprāta. Līdz ar to izriet tas, ka šis likums ierobežo brīvu kustību Eiropas Savienībā, kas ir daļa no akī komunitēra un kas ir iekšējā tirgus neatņemu sastāvdaļa. Šis grozītais valodas likums runā pretī dažādām direktīvām. Tāpat arī tas ierobežo pakāpojumu brīvu kustību saskaņā ar 56. pāntu. Praksē šī likuma īstenošana var novest pie diskriminācijas. Šis likums vairāk aizstāv valsts tiesības, nevis individu tiesības. Es vēlētos aicināt Eiropas komisiju veikt attiecīgos pasākumus, lai kopienas tiesības tiktu ievērotas. Tālāk Rovana Plama. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par sieviešu līdzdalību darba tirgu. Eurostat eh, dati parāda, ka ir pozitīva tendence. 70. Eh, gados eh, sievietes bija 30% darba tirgu Eiropas Savienībā, 2008. gadā 43%, un krīze, diemžēl, ir um, novedusi Eh, pie eh, šī cipara eh, mazināšanās. Tas šobrīd ir 50%. Rumānijā ir tradicionāli darbības sektori, kuros ir strādājuši tikai vīrieši, bet notiek izmaiņas. Tomēr pastāv algu diskriminācijas starp sievietēm un vīriešiem, un tieši tāpēc komisijas sagatavotajā tiesību aktu pakotnē ir jāiestrādā skaidri mērķi, lai varētu uh, Uh, likvidēt šo atšķirību algu ziņā, lai sievietes varētu uh, līdztiesīgi darboties darba tirgu. Un šai uh, likumdošanas aktu paketē jābūt iekļautai stratēģijā 2020. Rēgners kundzei vārds. Prezident. Priekšsēdētāji, Nesenie notikumi Turcijā vēlreiz ir pierādījuši, ka arotbiedrību un darba ņēmēju tiesības Turcijā nav pietiekamas. Vairāk kā divus mēnešus 12 tūkstoši nodarbināto tabakas monopolā tekel cīnījās pret masu atlaišanu un algas samazināšanu un sociālo tiesību likvidēšanu. Streiku laikā prezidents Erdogans eh, teica, ka e, masu protesti Ankarā būs jāatrisina ar policijas palīdzību. Streikas sākumā nodarbinātos e, izklīdināja ar asaru gāzi un ar citiem pasākumiem. Priekšsēdētāji, es vēlētos jūs aicināt Eh, vērsties pie Turcijas varas iestādēm, lai tās vēršas pret arotbiedrībām, kā pret līdztiesīgām institūcijām. Ir jāgarantē, lai arotbiedrību tiesības eh, Turcijā tiktu ievērotas. Šīs tiesības ir jāievēro saskaņā ar, ar Eiropas Savienības noteikumiem un starptautiskās darba organizācijas noteikumiem. Magistris kungam vārds. Paldies, priekšādētāji! Pavisam nesen Itālijā mēs saskārāmies ar eh, dabas katastrofu uz Po upes. Tiesa Luksemburgā nesen ir nosodījusi Itāliju par to, ka tā uh, riskē ar sabiedrības veselību. Itālija nav spējusi savākt atkritumus. Mēs esam redzējuši, kas notiek Eh, dažādos Itālijas reģionos. Mēs redzam, ka pieaug dažādu slimību gadījumu skaits, mēs redzam, ka mm, laukos parādās toksiski produkti. Tā ir patiešām liela dabas katastrofa. Es gribētu zināt, ko Eiropas komisija dara, lai Itālijas valdība ievērot Eiropas standārtus, it īpaši ievērojot Eiropas kopienu tiesas spriedumu, kas tika izdots pagājušajā nedēļā. Šajā spriedumā Itālija tiek patiešām nosodīta, jo tā nav tikusi galā ar atkritumu problēmu kampānijā. Un uh, arī Neapolē šis jautājums jau mēnešiem ir sabiedrības uzmanības lokā. Nikola Kimelsen kundzei. Uh, runājot par uh, Afganistānu, ir uh, radusies panika Afganistānas sabiedrībai, tīpaši sieviešu vidū Londonas izstrādātā plāna dēļ, jo pastāv šis Talibana it kā integrēšanas plāns un lai žirga notiks pavisam drīz, lai it kā veicinātu šo samierināšanos. Un šīs sievietes negrib ciest no šīs samierināšanās. Talibans joprojām grib atgriezties pie šariāta likumiem. Un, lai, tirgu, tātad lielā sanāksme droši vien nemainīs uh, uh, konstitūciju un pazudīs vispār panti, kas uh, pagaidām garantēs ieviešu tiesības, tīpaši 22. pants. Es prasu, lai Eiropas Savienība varētu garantēt Afganistānas sieviešu nākotni, jo nav pieņemams, ka atkal stātos spēkā sievietes visnīstošākais režīms, kāds jebkad ir pasaulē pastāvējis. Thank you. Lielas paldies. Nākamais runātājs ir Busutilkungs. Dent, uh, l-inċident diplomatiku bejn l-Svizzera u. Diplomātiskais diplomātiskais, diplomātiskais problēma jautājums starp uh, Lībiju un Šveici ir radījuši ļoti daudziem Eiropas Savienības pilsoņiem problēmas. Viņi nevar vairs doties uz Lībiju, viņi nevar saņemt vīzu, viņi tur netiek ielaisti. Tīpaši problemātiski tas ir cilvēkiem, kas strādā Lībijā. Tas rada problēmas arī Eiropas investoriem, kas vairs nevar nosūtīt uz Lībiju savus darbiniekus. Tajā pašā laikā darbinieki, kas jau atrodas Lībijā, cenšas tur tātad uzturēties pēc iespējas ilgāk, jo zina, ka nevarēs tur atgriezties. Viņi vēlas pali palīdzēt situācijai. Ir jā, tomēr ja katrā laikā viņiem ir kaut kāda ierobežojuma, viņi nevar tur uzkrēties bezgalīgi ilgi. Šī incidenta rezultātā Jāatzīst, ka Eiropas Savienībai šeit nav pilnīgi nekādas daļas. Tā, tas nebija saistīts ar Eiropas Savienību, tas ir trešās valsts rīcības rezultāts. Un tāpēc vajadzētu īstenot visus pasākums, lai pārliecinos, ka šī situācija tiek atrisināta pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk uh, Moņisa Dörkvīzes kundze. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies, priekšsādātāji! Vēlamies saņemt paskaidrojumu no Venecuēlas valdības par šo potenciālo sadarbību starp Venecuēlas valdību un ETA. Un vajadzētu šeit nākt klajā ar jaun, jaunāku informāciju, jo sestdien tika izdots kopējs paziņojums starp Spānijas un Venecuēlas valdībām par šo jautājumu, kurā tika arī pausts apstiprinājums vēlmei tālākai sadarbībai eh, starp Spānijas un Venecuēlas valdībām cīņā pret teroristu, terorismu. Mums, protams, vajadzētu būt priecīgiem par to, ka šāda veida centieni tiek izpa, izteikti. Un vajadzētu teikt paldies Venecuolas valdībai par vēlmu sastrādāties ar Spānijas valdību cīņā pret ETA, jo viņi ne tā vietā, lai manipulētu ar politiskiem jautājumiem par šādu ļoti svarīgu jautājumu, kas ir terorisms ir nepieciešams nodrošināt tiesisku neatkarību, lai varētu īstenot šādu sadarbību starp abām valstīm. Un šis ļoti nopietnais jautājums ir jāatrisina. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk došu vārdu Šmita kungam uz vienu minūtu. Lielas paldies, priekšsādātāji. Sesdien Izlande referendumā pateica nē pret šim aizseviņu līgumam. Komisija teica, ka vajadzētu uzsākt sarunas ar, par iestāšanos ar Islandi Londonā un finanšu ministri tur nostājās, nostājās viņu pusē klienti bija veikuši ieguldījumus šajā aizsēju. Un vajadzētu pārliecināties, tā, ka prasības, kas tiek uzliktas Islandai, ir saprātīgas un proporcionāls. Islandiešus vajadzētu, vajadzētu panākt to, ka islandieši jūtas uh, laipni gaidīt Eiropas Savienībā. To nedrīkstam uzsākt ar kaut kādiem pasākumiem, kas vērt, vērsti pret viņiem. Un finanšu ministri Londonā tā viens šķiet šobrīd var, nu, grasās panākt to, ka Islanda vienkārši bankrotē un sabrūk. Mums jāizrāda solidaritāte Islandai un tās iedzīvotājiem. Mums jārisina šīs problēmas kopējiem spēkiem. Un runātājs noslēdz uzrunu ar pāris teikumiem islandiešu valodā. Paldies, tālāk došu vārdu Jadot kungam. Sir, my information. Manā rīcībā ir informācija, ka jūs vēlējāties uzstāties, vai ne tā? Ā, jūs nevēlēsiet atsaukties uz reglamentu punktu? Personal statements. Mento. Yeah. Yeah. Personal statements can comedian. Personiskus izteikumus var teikt pašās beigās. Bet priekšādātāji es tikai gribēju teikt, ka Muņis skundze pieminēja manu vārdu, un tāpēc es domāju, ka man ir tiesības šeit uh, rēģēt uz to, kas tika teikts. Vismaz tā tas ir paredzēts reglamentā. Nē, to nevarat darīt šobrīd, to varat darīt vēlāk, saka priekšādātājs. Tātad tālāk došu vārdu jādat kungam. Paldies, lūdzu, sākiet laiku skaitu no sākuma. 27. un 28. februārī Eh, notika vētra Ksintī, kas ārkārtīgi skāra Francijas eh, rietumu krastu, bija bojā gājušie. Mēs, eh, protams, domājam un līdzjūtam upuriem un tiem cilvēkiem, kur ir mobilizēti, lai sniegtu atbalstu. Mēs ļoti skaidri jautājam, kādus pasākumus komisija veiks. Ir jāizmanto solidaritātes fonds, lai palīdzētu cietušajiem, bet arī ir jāmācās no šīs drāmas, no notikušā, kā 5 līdz 6 miljonu cilvēku Francijā var dzīvot aplūstošās zonās. Uh, Uh, protams, ka pastāv uh, būvētāja lobijas, bet uh, arī Sarkozī kungs ir uzdevusi uzdevumu pētīt, kā var veikt apbūvi aplūstošās zonās. Mēs prasam, lai viss līdzfinansējums, kas ir saistīts ar uh, Um, būvēšanu, ar rehabilitizā, rehabilitizāciju, tam visam ir uh, jābūt uh, atbilstoši piekrastes uh, dabas aizsardzības likumiem, aplūstošajām zonām, un mēs prasam, lai vēl vienreiz mēs varētu paust solidaritāti visvairāk skartiem sektoriem Francijā. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs Foksa kungs. Paldies, priekšādātāji! Eh, Devonā kopš 890. Eh, gada tiek ražots eh, vīns, bet tagad daži leiboristi politiķi uzbrūk šai ražošanai. Viņi vaino vienu produktu, šo konkrēto vīnu, ka tas ir pamatā visām antisociālajām problēmām. Šis konkrētais vīns, acīm redzot, ir jāaizliedz, tāpēc, ka viņā ir gan alkohols, gan kafeīns. Un ja mēs pieļaujam šādu kritiku, tad kas notiks tālāk? Jauniešiem netiek aizliegts maisīt redbulu alkoholu un vodku. Kā mēs varam šādas darbības eh, regulēt? Eh, tāds aicinājums aizliegt vienu produktu nerisinās uh, dzeršanas uh, problēmas. Mums ir jāuzticas patērētājiem, viņi dzers, ko viņi gribēs dzert, un mēs nedrīkstam uh, ražotājus. Uh, Sodīt tāpēc, ka citi to bezatbildīgi šo produktu izmanto. Ja šis konkrētais vīns tiktu aizliegts, tad uh, tie, kas uh, to šobrīd uh, dzērtaši, nepāries uz tēju. Paldies Foksa kungam, labi, ka pieturējāties arī pie laika, un Tavares kungam vārds uz vienu minūti. Obrigāts, kundu um- vaun. Liels paldies. Pirms pāris gadiem Eirozonas dalību valstis saprata, ka tās vēlas šo vienoto valotu. Un šobrīd redzam, ka atšķirības starp valstīm tomēr pastāv ļoti lielas. Neviens tomēr nepiespieda Eiropas Savienības līderiem vērsties pēc starptautiskā monetārā forda, fonda. Neviens nelika mums šaubīties Eh, tā brīdī, kad bija jāpieņem izšķirīgi lēmumi. Nav tā, nepastāv tāda lieta kā perifēra ekonomika, nē. Ja, kāda, ja kādai, valstī, no, kādai valstī tiek izteikti uzbrukumi, tad tādā gadījumā tas attiecas uz visu eirozonu, tas attiecas gan uz Vāciju, gan uz visiem dienvidu, eh, dienvidu vadību valstīm, un mums ir jāizrāda šī solidaritāte, jāizrāda solidaritāte Grieķijai, jo ikvienam ir vajadzīga palīdzība, un mums jāpalīdz tie, kam tiek uzbrukts. Nevaram domāt domā tikai par savu banku drošību. Nākamās runātājs Agņokungs. EU's... E Priekšsēdētāja kungs, Eiropas harmonizētā politika rada daudz upurs, un tas notiek arī meteoroloģisko uh, rādītāju jautājumos attiecībā uz privātajiem piltiem. Tas ir drošības rādītājs, kas ir nepieciešams, lai varētu vadīt lidaparātus, piemēram, sliktas redzamības apstākļos. Un tas ir saistīts ar privātiem piltiem. Šī situācija ir ļoti unikāla Lielbritānijā, jo pirmkārt tur ir diezgan slikti laikapstākļi, un otrām kārtām šāda praksa ir diezgan plaši piekopta. Ir e, Eiropas aviācijas drošības aģentūra grasās šo, šo rādītāju pa, paaugstināt, un tā visu rezultātā privātie piloti eh, vairs nevarēs lidot, jo viņiem šī licence vairs nebūs piemērota. Tas zināmā mērā varētu panākt to, ka situācija nav vienlīdzīga. privātiem piltiem jārīkojas ir ārkārtīgi strauji, un viņiem ir vajadzīgs šis rādītājs, lai viņi varētu vadīt lidaparātu. Tāpēc eh, civilās aviācijas drošības aģentūrai vajadzētu vēlreiz pārdomāt, pirms tā šo rādītāju aizliedz. Jo šeit vajadzētu pieņemt ļoti, eh, šeit ir pastāv ļoti praktisks reāls eh, Lielbritānijas likums, kas šobrīd tiek pārkļauts, pilnīgi pakļauts nepraktiskam Eiropas Savienības likumam. Paldies, Agņokungam, tālāk došu vārdu. Anglikai Vērtmanai. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, kolēģis. Viens no tūkstošgadus attīstības mērķiem ir eh, samazināt nabadzību pasaulē uz pusi. 2010. gadu komisija ir nodēvējusi par uh, nabadzības izskaušanas, sociālas iztumšanas uh, eh, izskaušanas gadu. Uh, 79 miljoni cilvēku dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Uh, Eh, daudziem cilvēkiem Eiropā ir jāiztiek tikai ar 60% no caurmēra iztikas konkrētajā dalībvalstī. Mums ir jāatcerās, ka eh, jāiesaist arī civilā sabiedrība nabadzības izskaušanā. 2010. gads ir jānodrošina tāds, eh, ir jānodrošina nevis vārdi, bet arī rezultāti, tīpaši ņemot vērā ekonomisko krīzi. Paldies, vārds ir Tarases kundzei. Paldies! Es vēlētos runāt par Spānijas valdības piekrastes likumiem, tīpaši par Formanteras reģionu. Tā ir viena no Balēru salām. Tā ir 19 km gara un apkārtējā līnija ir 69 km. Šie likumi nav pietiekami labi īstenoti, jo lielākā daļa no turisma iestādījumiem Formanterā nodrošina vislielākos ienākumus šajā salā. Šie iestādījumi ir strādājuši 30 līdz 40 gadus. Šeit mēs runājam par maziem ģimenes iestādījumiem. Piemēram, varētu pieminēt vecāko viesnīcu šajā salā vai arī blue bāru un restorānu, ko Eh, pazīst visa pasaule un kas eh, tiek izmantoti šīs salas tēla veicināšanai visā pasaulē. 60% no šiem iestādījumiem cietīs no, eh, no šiem īstenojošiem tiesību aktiem. Un es uzskatu, ka mums vajadzētu izturēties līdztiesīgi pret šo salu un šīs salas iedzīvotājiem. Spānijas valdībai vajadzētu respektēt tiesības uz privātīpašumu. pašumu. Mēs vēlamies, lai šī likumdošana būtu spēkā ar atpakaļ ejošu spēku. Līdz ar to mēs varētu nodrošināt līdztiesību, varētu nodrošināt arī vides tiesību aktu ievērošanu, ievērojot arī apbūvi piekrastes eh, teritorijās. Larosas kungam viena minūte. Paldies priekšsēdētāji! Nesen saņēmu atbildī no Buzeka kundzi, kunga par Netanjahu, e, par to, ka netika ielaista parlamenta delegācija Gāzes joslā pagājušā gada decembrī. Protams, ka viņš var iebilst pret mūsu sanāksmēm ar palestīniešiem Gazā un Jeruzalemē, bet taču viņš nedrīkst tos tās novērst vai arī nedrīkst iejaukties šī parlamenta demokrātiskajās tiesībās. Augstajai pārstāvē Eštonai vajag uh, uzstāt uz tikšanos Gazā. Vajadzētu uzstā, viņai vajadzētu uzstāt, lai humanitārā krīze tiktu pārvarēta. Goldstone ziņojumā ir norādīts, ka tādējādi tiek sodīti, nevajadzīgi sodīti civili iedzīvotāji. Es uztraucos, ka spriedze par reliģiskiem jautājumiem varētu iznīcināt uh, progresa iespējas, un es patiešām uzskatu, ka augstajai pārstāvei Eštonai vajadzētu cīnīties, lai mazinātu šo spriedzi. Paldies, Kelama kungam vārds. Paldies. Kā jau priekšādētājs norādīja, 11. martā Lietuva un Igaunija atzīmē 20 gadu gada dienu. Tika pieņemti divi svarīgi tiesību akti. Lietuvas augstākā padome pieņēma neatkarības deklarāciju, un tajā pašā laikā Tallinā uh, notika pirmais Iga Igaunijas senāta kongress, lai atjaunotu šīs valsts tiesības iepriekš okupētajā padomu teritorijā. Tā ir demokrātiska alternatīva padomi institūcijām. Tajā tika ievēlēt, to ievēlē 90% no Igaunijas pilsoņiem, līdz ar to uh, tika pilsoņi tika pārstāvēti vairāk nekā 30 politiskajās partijās. Šo pasākumu mēķis bija atjaunot uh, nāciju valsti, kas būtu tiesiski atzīta. Tas norāda arī uz Eiropas vispārējo solidaritāti. Lielas paldies! Paldies, Kretū kundzei vārds. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Tiek pieminēti daudzi jautājumi. Šajās vienminūšu runās daudz pieminēja arī starptautisko sieviešu dienu. Paldies! Es gribētu runāt uh, par Romu situāciju Eiropā. Tā ir uh, nācija, kas tiek ārkārtīgi diskriminēta. Pavisam nesen Kopenhāgenes policija nāca klajā ar uh, paziņojumu, ksenofobisku paziņojumu, un Dānijas prese apzīmēja rumāņus kā, eh, par, par, kā zagļus. Eh, arī Itālijā ir notikušas eh, daudz pašnāvības šo apvainojumu pēc un uh, TGV uh, vilcienos arī tika izlikti plakāti, kur uh, tika prasīts pasažieriem uh, ziņot par rumāņiem, kas veic uh, zādzības uh, Francijas vilcienos. Es domāju, ka visi piekrīt, ka šādā veidā. Uh, Ka, protams, tiem, kas pārkāpja likumu, ir jāmaksā, bet mēs nedrīkstam vienu nāciju šādā veidā stigmatizēt. Ir nepieciešams nosodīt šādu veidu rīcību, Eiropas Savienības dalības valstīs, kuras ir demokrātiskas, un uh, Uh, kur ir jārespektē Eiropas vērtības. Un es negribētu, lai šādā veidā tiktu vilst uh, tāds aizskars starp uh, Eiropas Savienības valsts iedzīvotājiem. Kelī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pavisam īsi runāt par Atlantijas stratēģiju. Eh, par eh, Donavas un Baltijas stratēģiju ir daudz runāts, bet nekad neesmu dzirdējis runājumu par Atlantijas stratēģiju. Un eh, es domāju, ka šeit ir liels darbības iespējas. Stratēģija 2020 ir ļoti skaidri norādījusi, ka neviens kontinents nevar pastāvēt viens pats, un tādas valsts kā īrija, Francija, uh, Uh, Anglija un citas noteikti var veikt lielu progresu uh, tieši Atlantijas uh, stratēģijas jomā, lai darbotos dažādās zvejniecības, biodiversitātes un citās jomās. Un es gribētu aicināt, lai Spānijas prezidento nodarbotos ar šo prioritāti. Un būtu ļoti labi, ja būtu sasniegti kaut kādi mērķi līdz prezidentūras beigām. Paldies, Patronuša kundzei vārds. Obrigada, Sr. Presidente. Nos últimos três meses. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējo trīs mēnešu laikā Portugālē mēs esam pieredzējuši trīs jūrniecības, eh, kurniecības eh, nelaimes gadījumus. Trīs eh, jūrnieki, es atvainojos, 13 ir zaudējuši savus dzīvības un astoņi pazudušie jūrnieki vēl nav atrasti. Vairāk kuģi ir pilnībā gājuši zudībā. Un ir vairāki zvejniecības ciemati, kuri tagad ir sērās. Uh, Es gribētu paust eh, viņiem savu solidaritāti. Šī ziema zvejniekiem ir bijusi ļoti smaga, nav bijušas īpašas iespējas doties jūrā un zvejot. Un tas eh, padara dzīvi ārkārtīgi grūtu. Eh, zvejas apstākļi ir bijuši ļoti grūti, kā es teicu, tāpat arī drošības jautājumus kuģiem bieži vien tiek atstāt novārtā. Mēs tāpat redzam, ka eh, nepietiekama apmācība un eh, nepietiekama drošības pasākuma noved pie nelēmas gadījumiem. Mums ir nepieciešams nodrošināt zvejnieku drošību un tam jābūt par vieniem no mūsu kopējās zvejsaimniecības politikas reformas galveniem mērķiem. Jānodrošina investīcijas, jāmodernizē zvejas flote, jāuzdrošina, jāuzlabo drošības pasākumi jāapmāca zvejnieki pamata drošības pasākumos un nedrīkst zvejas kuģi iziet uh, jūrā citos uh, sliktos laika apstākļos. Be... Kolēģi, manu sarakstā ir vismaz vēl 30 vārdu, bet šķiet, ka nevarēšu dot visiem vārdu. Vēl došu vārdu diviem, un pirmais būs mums Araškungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju runāt par to, ka nepieciešama vienota attieksme attiecībā uz Kosovas neatkarības atzīšanu. Lisabonas līgums paredz, ka dalība valsts uzņems daudz jaunu saistību. Viena no šīm saistībām ir vienota integrēta e, procedūra kaimiņa attiecības jomā. Kosova ir atzīta kā neatkarīga valsts, un līdz šim to atzinusi seš, 65 valsts visā pasaulē, to starp 24 no 28 eh, NATO dalību valstīm un 22 no 27 Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir pienācis laiks mudināt tās valsts, kas vēl šaubās, Kipru, Grieķiju, Rumāniju, Slovākiju un Spāniju arī nolikt pie malas šīs domstarpības un pievienoties Eiropas Savienības valstu Vailā, vairākumam, atzīstot Kosovu par neatkarīgu valstu un darīt to pēc iespējas ātrāk. Tas būtu ļoti būtisks signāls, parādot ar vien pieaugošo vienotību Eiropas Savienībā. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs, un visbeidzot, pēdējais runātājs būs Bronsa kungs. Paldies, priekšsādātāji! Globālais kapitālisms liek cilvēkiem virzīties pa visu pasauli, reizēm legāli, reizēm nelegāli. Tā it kā viņi būtu tikai vienkārši patērējami fragmenti elementi kopēja ražošanas pro, uh, procesā tiek slēgtas eh, fabrikas, tiek slēgti biroji, cilvēki tiek izmest uz ielas. Uh, tie, kam ir nauda, tie slēdz darba vietas Eiropā un atver šīs, dar, atver šīs rūpnīcas pilnīgi kaut kur citur par daudz mazāku maksu. Eiropas Savienība ir uzsākušo globalizētā kapitālismu ceļu, un tas šņaudz mūs visus. Mums vajadzētu vērsties pret jebkāda veida protekciju. It kā tiek vērsties, mēs vēršamies it kā pret protekcionismu, bet šis protekcionisms ir vienīgais, kas var garantēt mūsu cilvēkiem iztiku. Mums ir vajadzīgs kalpot saviem iedzīvotājiem. Mēs jau nepastāvām, lai kalpotu ekonomiskajiem procesiem. Eiropas Savienība nevar konkurēt ar trešām valstīm, nekļūstot par daļu no trešām valstīm, bet diemžēl ar nožēlu secinu, ka tas jau notiek. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad personālais, personīgais apgalvojums, paziņojums, saskaņāsim 51. reglamentu punktu. Paldies, priekšādātāji! ļoti nožēlojam, ka mums e, ir jāsadā kopā ar Šavēs, kas sadarbojas ar ētu, te tika teikt šodien šeit parlamentā, jo mūsu grupā starp Velasko un Čavesu. E, skatoties, mēs zinām, kuru pusē stāsimies. Zapatero tā vietā, lai lo, lo, klanītos Čaves priekšā, varētu tomēr vērsties pret teroristiem pašmājās. Un tas ir saistīts ar Spānijas ārpolitiku. Paldies, saka priekšsādātājs. Zilo kartiņu vēlaties izmantot? Atsaucos uz diskusijām par iepriekšējām debatēm. Mēs uh, norādījām, ka acīmzot nav pilnīgi skaidrs, ka pieci cilvēki ir pieteikušies runāt, bet viņiem nedod vārdu. Jūs neņēmāt vērā, ka es biju pacēlis roku jau iepriekš, bet jūs neņēmāt uh, vērā man izte... to, kas vēlos izteikties. Es domāju, ka mums vajadzētu pieturēties pie procesa, ko mēs esam pieņēmuši. Mē, esmu pieteicies runāt jau piecās sēdēs, bet man nav dots vārds. Es to vairs nevaru saprast, kāpēc tas tā notiek. The es ievēroju procedūru, procedūru, kas ir izstrādāta, un mēs visu to darām, bet jums turklāt ir jāņem arī tas, ka mums ir vairāk kā 60 cilvēku pieteikušies uzstāties, un šai procedūrai paredzēta 30 minūtes, un tāpēc mēs centāmies un devām vārdu apmēram 35, kas jau ir vairāk nekā 30. Um, centīšos atminēties jūsu vārdu, to pierakstīsim, varu jums solīt, ka nākamoreiz jūs būsim pirmo vārdā. Nu, tāda ir šī procedūra. Es labprāt, protams, dotu vārdu jums visiem, bet diemžēl mums tam nepietiek laika. Tekeš kungs, lūdzu. Priekšēdētāji. Es vēlētos izteikt sūdzību, jau pusgadu nesmu saņēmis runāšanas laiku vienminošu runās. Tātad esmu šeit jau pusgadu, bet neesmu vispār saņēmis vārdu. Takeškungs, es pats personīgi jums devu vārdu vismaz vienu reizi, es to ļoti labi atceros, tāpēc es domāju, būtu nekorekti teikt, ka jūs vispār nekad netikātu pie vārda. Gribu atgādināt šeit deputātiem, turpina priekšsādātājs. Jums jā, jāpiesakās jāiesniedz savus vārdus ar vēlmu uzstāties, jau krietnu brīdi pirms šīs, šīs uh, eh, vienu minūšu runu paredzētā laika, tā lai varam visus iekļaut sarakstā. Eh, paldies, un tagad, domāju, varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un nākamais darba kārtības jautājums mums ir ziņojums ko sagatavojas Bārbara de Brūna par dzīvnieku veselības prasībām, kas piemērojams lolojumu dzīvnieku nekā.